īsas prezentācijas par šādiem ziņojumiem. Migrantu bērnu izglītība, kuru sagatavojas Hannu Takulas kundze. Referentē 4 minūtes, lūdzu. Arvoisa puhemies, Euroopan... Paldies priekšsēdētājiem ētiskais uzdevums Eiropas Savienībā ir nodrošināt, ka ikvienam bērnam, tā skaitā migrantu bērniem, ir iespējas iegūt izglītību, iespēja apmeklēt skolu, kas vismaz sākumā eh, gados būtu obligāta un bez maksas. Izglītība ļaus bērniem uzzināt pasauli, dos viņiem iespējas, dos viņiem rīkus, kas ļaus viņiem uzņemties sociālo atbildību un kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem ar atbildības sajūtu. Bērnu izglītību eh, ir jānodrošina, balstoties uz to, kas ir labākais tieši bērniem. Un skolai un sabiedrībai kopumā ir jāatbalsta ģimeni bērnu audzināšanas procesā, nodrošinot, protams, ka bērniem ir labas sekmes skolā un viņi kļūst par labiem cilvēkiem. Man tiešām rada bažas statistikas dati, kas attiecas uz migrantu bērnu izglītību. Atsevišķās valstīs viņiem ir ļoti grūti apmeklēt skolu, viņi vienkārši netiek līdzi mācību procesam. Dažās valstīs ir izveidots pat izveidot īpašas atsevišķas skolas migrantu bērniem, tādējādi nodalot viņus no eh, kopējās sabiedrības. Līdz ar to eh, ne migrantu ģimenes ir pārcēlušās uz citurieni, lai viņu bērniem nebūtu jāapmeklē tās pašas skolas, kuras apmeklē migrantu bērnu, un tas ir absolūti nepieņemam. Un attiecībā uz situāciju, kurā uh, migrantu bērnu skološanas uh, un apmācību līmeņi ir bijuši tiešām zemi. Uh, Jāsaka, arī ir problēmas ar skolotājiem šajās skolās. Viņi eh, nāk un iet, un eh, jāsaka, ka mums ir nepieciešams nodrošināt tādus apstākļus, kuros migrantu bērniem būtu iespējams integrēties sabiedrībā, un skolām būtu nepieciešami pietiekami resursi. Šeit es domāju pamatā cilvēku resursus, bet, protams, arī finanšu resursus. Tāpat mums ir jānodrošina arī to, ka pedagoģa izglītība ir uh, atbilstošā līmenī. Viņiem nepieciešams ir nepārtraukt uzlabot šo izglītību lai strādātu arī ar migrantu bērniem. Protams, ka mums ir nepieciešama arī īpaša resursa, kas nodrošinātu, ka pedagogs saņem nepieciešamo apmācību un visa izglītības sistēma kopumā strādā atbilstoši. Es apzinos, ka šie jautājumi saistīti ar dalību valstu kompetenci, bet arī Eiropas Savienības līmenī atvērtās koordinācijas principu ietvaros mums jābūt ir spējīgiem veicināt un arī atbalstīt dalību valsts centienos risināt šos jautājumus, lai nodrošinātu, ka arī migrantu bērni var integrēties sabiedrībā, saņemt eh, atbilstošu izglītību, un mums ir nepieciešams arī cīnīties pret segregāciju un migrantu bērnu izolēšanu, kas bieži vien noved pie noziedzības, pie bezdarba un citiem nevēlamiem apstākļiem. Skatoties no iekšējās migrācijas eh, skatu punkta Eiropas Savienībā, uh, Dažkārt cilvēki nevēlas pārcelties uz citu dalību valstu Eiropas Savienībā, lai strādātu tur, jo nav pārliecības, ka citā dalību valstī viņu bērni saņems eh, pienācīgu izglītību. Līdz ar to no šāda skatu punkta mums ir jāpievērš daudz lielāku uzmanību izglītības jautājumiem, lai nodrošinātu, ka ik viens bērns saņem pienācīgu izglītību, jo bērni tomēr ir mūsu nākotne. Tas ir pats vērtīgākais resurs, kas ir mūsu sabiedrībā. Mums ir jācīnās par viņiem šodien, nevis rīt. Mums ir jāpieturas pie koncepcijas par to, ka katram bērnam pienākas atbilstoša izglītība. Paldies! Tagad vārds komisāram Ferhoigen kungam. Priekšsādātā dāmas un kungi, mēs apsveicam šo iniciatīvu ziņojumu un vēlos pateikties īpaši savas kolē, sava kolēģi Jāna Figala vārdā, pateikties referentam. Uh, Takolas kungam un Kultūras izglītības komiteju par šo darbu. Eiropas komisija, tāpat kā jūs, godātais deputāti, uzskatām, ka lielākā dalība valstu daļa, ņemot vērā migrācijas tendences, tiešām saskars ar nopietniem sarežģījumiem savā izglītības sistēmā. Izglītība ir centrālā problēma integrācijas procesā. Kvalifikāciju iegūšana un pielāgošana ir svarīga, lai tiešām nodrošinātu, ka šie iedzīvotāji nodrošinātu savu vietu zināšanu sabiedrībā. Tā ir sabiedrība, kurā ir viens spēcīgāk iekšē konkurence. Taču tas pats svarīgākais šobrīd ir apzināties, ka skola kā sociālais eksperiments reizē arī piedāvā dažādas iespējas integrācijai sabiedrībā un veiksmīgai sadzīvei tālāk. Šobrīd ir nopietnas problēmas migrantu bērniem iz, visā Eiropā. Migrantu bērni parasti saskaras ar dubultiem sarežģījumiem, pirmkārt tāpēc, ka viņiem trūks valodzināšanu šajā viesu valstī, otrkārt viņiem bieži vien ir dots sarežģītāki socioekonomiski apstākļi. Migrantu bērniem bieži salīdzinoši sliktākas acīmes, biežāk viņi pamet skolu, nepabeidz skolu, un mazāk migrantu bērni iestājas augstskolās. Tāpēc referents pareizi norāda, ka svarīgi ir panākt, lai valodu mācīšanās viesu valsts um, valodas apgūšana tiktu ļoti stimulēta, un tāpat laikā tomēr stimulētu arī mātes valodas un izcelsmes valsts kultūras apguvi. Tāpēc ir svarīgi tiešām panākt šo agrīno integrāciju izglītības sistēmā. Uh, lai veicinātu arī eh, sociālo ekonomisko trūkumu un valodas nepilnību pārvarēšanu. Tāpēc šādu svarīgo lomu var spēlēt skolotāji, kas paši nāk no dažādām valstīm un līdz ar to baud citas kvalifikācijas, kas var palīdzēt šādiem bērniem. Tāpēc ir īpaši loma jāvelta skolotāja tālāk izglītībai. Šis jautājums, manuprāt, eh, izpelna diezgan platu vienprātību, un mēs šķiet lielāka daļa varam arī vienoties par to, ka tiešām jāīsteno šie labie nodomi, lai patiešām migrantu bērniem piedāvātu labākas izglītības iespējas. Mēs vēlamies atbalstīt dalībvalsti šajos centienos, nodrošinot augstu izglītības kvalitāti visiem. Tāpat laikā arī pārvarētu aktīvi skolēnu ekonomi, sociālo-ekonomisko segregāciju. Tas nodrošinātu to, lai skolas ar pilnu atbildību veicināt šo bērnu integrāciju un īstenoti multikulturālas sabiedrības veidošanos un daudz valodības eh, veicināšanu, kas kļūt par priekšrocību šādās skolās. Protams, saturs un uh, skolas izglītība ar vienu ir nacionālās uh, valsts kompetence, un komisija nekādā veidā nedomā to mainīt un iejaukties šajās nacionālās kompetencēs. Uh, Mēs vēlamies vienīgi norādīt, ka migrantu bērnu veiksmīga integrācija ir visas Eiropas jautājums. Mēs daudz varam mācīties viens no otra. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu sagatavotais ziņojums ir nozīmīgs solis šajā virzienā, lai parādītu, ko patiešām reāli varam sagaidīt, un ko katra dalībvalsts var darīt, un ko komisija, kā komisija var tos atbalstīt. Paldies! Merci beaucoup. Le débat est... Lielas paldies. Paldies. Tātad eh, šeit debats būs rītdien. Nākamais jautājums ir ziņojums no Valēna kundzes par direktīvas 2438 piemērošanu par Eiropas Savienību pilsoņu viņa ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietot.